pievērsīsimies īsai ziņojuma prezentācijām. Luis Keiro programma vispārējais nozīmes un darījuma aviācijas ilgspējīgai nākotnē. Vārds referendam 4 minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Tā tiešām ir, ka šobrīd Eiropas līmenī darījuma aviācijas jautājumi vēl nav skatīti, un ziņojums tādēļ ir īpaši svarīgs, jo komisija pirmo reizi eh, aktīvi skata šo jautājumu Tāpat e, gan vispārējās nozīme, gan darījuma aviācijas izmantošana ir kļuvusi arvien lielāka. Konkrēti par darījuma aviāciju šeit darbojās diezgan daudz mazo video uzņēmumu un lidaparātu skaitu ir aptuveni 3500 nākamās desmit gadus laikā. E, tad Tāpat eh, tur eh, šai nozarē tiek ieguldīti vairāk kā 25 miljoni eiro. Vispārējais nozīmes aviācijā 30 līdz 50 tūkstoši eh, lidaparātu nākamo desmit gadu laikā tiks uh, E, izmantoti. Tātad tā ir ļoti strauji augoša e, nozara, kas ir viena no straujāk augošajiem nozarēm Eiropas Savienībā, kas nozīmē, ka vispārējās nozīmes aviācija sniedz visdažādākos ieguvumus, e, tā skaitā tāda elastīga transportēšanas veids, tāpat arī meklēšanas un glābšanas operāciju iespējamību, sporta aviācija. Yeah Tāpat, tāpat arī dažādu avio šovu e, rīkošana un aviācijas nozars attīstība kopumā. Un aviācija aizņem 16% no pasaules tirgus. Uh, Manuprāt, Eiropas komisijai šobrīd e, beidzot ir pievērsusies nozars galvenajām problēmām. Pirmkārt, jau ir jāievāc pietiekami dati, lai viņiem būtu adekvāta statistikas informācija, uz kuras pamata tad varētu pieņemt lēmumu par vispārreiz nozīmes un darījumu aviāciju. Otrakārt, mums ir jāievēro proporcionalitātes princips jebkurā jaunā regulējumā, jo tīpaši īpaši, ja tiek izstrādāts e, komerc vai e, darījuma aviācija, kas e, attiektos arī uz mazas jaudas lidaparātiem. Tad proporcionalitāte tiešām ir īpaši izšķiroša nozīme. Tā pašā laikā mums nevajadzētu pieļaut, lai tiktu izdarīti kādi samazinājumi attiecībā uz drošību. Jau šobrīd pie, pieņemtie uh, regulējumi neļauj pārmērīgi mazināt drošības noteikumus kas attiecas uz vispārējais nozīmes un darījuma aviācijas nozari. Treškārt, piekļuve eh, gaisa telpai, lai tā būtu pieejama eh, vispārējais nozīmes un darījuma aviācija, īpaši reģionālajām eh, lidostām. Šai nozarei ir jāpalielina piekļuva gaisa telpai, lai tā varētu izmantot šīs iespējas. Tas ir absolūti nepieciešami, jo nozares attīstību uzlabos labāk labāku savienojamību starp Eiropas pilsētām, vienotā gaisa telpa Eiropā. Tas ir eh, būtisks koncepts un ir svarīgi, lai mums šeit eh, normatīvais akti, normatīvā akta regulējums būtu pietiekam pareizi, lai uh, darījumu aviāciju vispārējās nozīmes aviācija attīstītos. Otra, ceturtais punkts. Uh, CO2 izmešu līgumus, protams, eh, jāņem vērā, ka šie lidaparāti rada pietiekam lielu CO2 izmešu līmeni. Ir jānodrošina tas, lai mazās, eh, mazie lidaparāti radītu mazāku izmešu līmeni nākotnē. Un eh, noslēgumā es vēlētos paust, ka nākotnē tas noteikti tiktu uzlabots Eh, šīs situācijas attīstību un, un spētu šo attīstību arī turpināt, un tādēļ es ceru, ka tas, eh, to atbalstīs lielākā daļa no klātesošajiem. Paldies, tagad vārds komisārai. Priekšsēdētāji, komisija atbalsta šo ziņojumu un pateicis referentam un komitejai par lielisko darbu. 2008. gada janvārī komisija pirmo reizi publiskoja eh, paziņojumu par eh, vispārējās nozīmes un darījuma aviāciju, un pēc tam eh, padomu pieņēma ļoti pozitīvus secinājumus aprīlī, un tagad šis svarīgais parlaments ziņojums nāk klajā. Vispārējās nozīmes un darījuma aviācija ir ļoti svarīgs uh, aviācijas sektors Eiropā. 2,3 miljārdi eiro gadā ir tā vērtība un uh, tiek veikts investīcijas attīstībā un ļoti ātraug šis sektors. Divas uh, trešdaļas no uh, lidaparātiem, kas ir certificēti Eiropā, darbojas šajā sektorā. Vispārējās nozīmes un darījuma aviācija skār galvenokārt mazus un vidējus uzņēmumus. Tas ir ļoti daudzveidīgs sektors. Uh, Līdz ar to noteikumiem ir jābūt pielāgotiem šīm īpatnībām, bet nedrīkst nekāda mazināt drošību. Mums ir jāprūpēs, lai šis proporcionalitātes princips arī tiktu ieviests. To arī parlaments uzsver. Mums ir vairākas jomas, kur ir jāpievēršas, jāizveido vienoti uh, drošības standarti Eiropā vispārējā aviācijā. Uh, nekomerciālā aviācija ir jāintegrē kopējās sistēmās Eiropā un jāsamazina šī sektora vīdes ietekme. Komisija gatavojas turpmākajos gados piedāvāt vairākus Eiropas pasākumus, lai vienotu drošības līmeni nodrošinātu šajā vispārējās nozīmes un darījuma aviācijā. Un, uh, ziņojumā jau ir minēts tas, ka jānodrošina ne tikai vienots drošības līmenis, bet ir jārīkojas proporcionāli un nedrīkst uzlikt papildus administratīvo slogu um, operatoriem. Mēs runājam arī par to, ka gaisa telpa ir kopīga uh, prece, kam būtu jābūt pieejamai visiem lietotājiem līdzvērtīgā veidā. Runājot par vispārējo nozīmi, uh, Single European Sky un Cesar būs ļoti svarīgas iniciatīvas, lai nodrošinātu uh, vienotu pieeju infrastruktūrai, un šīs tehnoloģijas atvērs uh, pieeju jauniem pakalpojumiem, kas vēl nav uh, piedzīvot Eiropā. Un visbeidzot, vispārējās nozīmes un darījuma aviācija, par, uh, pateicoties tehnoloģiskajam progresam, uh, um, protams, ietekmē arī vīdi, un tāpat kā arī visa aviācijas nozare, tie, arī šī, šam, šim nozars uh, daļai ir jācenšas samazināt savu ietekmu uz vidi. Komisija ar nepacietību gaida sadarbību ar parlamentu saskaņā ar uh, ziņojumā pausto, un komisija noteikti arī ziņos par sasniegto progresu. Merci infinimā, Paldies, Redingas kundzei! Balsojums notiks rīt. Tagad darba kārtībā īsa ziņojuma prezentācija Anna Zaborska - nediskriminācija, kas, balstos, kas pamatojas uz dzimumu un paauģu solidaritāti. Zaborskas kundzei vārds priekšsākdētāja kungs komisārs kundze.